mutiskais jautājums, kur runāsim par stāvokli saistībā ar Eiropas un Vidusjūras reģionu brīvās tirdzniecības zonas, jeb BTZ projektu. Aicinu Tajānī kungu komisāru ieņemt savu vietu un sākotnē došu vārdu jautājumu uzdevējam Vitālam Morēras kungam. Lūdzu. Senhora Presidente, Senhor Comissário, esta pergunta foi redigida e proposta. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, tas ir jautājums, tika izstrādāts pirms mēs uzzinājām, ka Ešt, Katrīna Aštona vairs nebūs eh, par šo jautājumu atbildīgā eh, komisāra, tāpēc es gribētu, lai jūs uz to atbildat. Jautājums ir saistīts par Eiropas un Vidusjūras reģionu brīvās tirzniecības zonas izveidu līdz 2010. gadam. Šis projekts ir saistīts ar Barcelonas pro procesu, tas eh, izriet no tā Un Eiropas un Vīsjūras reģiona valstu ba basēnā bija paredzēts izveidot šīs uh, brīvās tirzniecības zonas. Un tas bija saistīts uh, ar ziemeļu dienvidu un dienvidu dienvidu tīkliem. Līdz ar to rodas jautājums, vai komisija uzskata, ka Eiropas un Vidusjūras reģiona Euromed brīvās tirzniecības zonas izveid līdz 2010. gadam bija reāli sasniedzams mērķis vai komisija varētu pamatot savu atbildi? Otrakārt, parlaments, parlaments ir informēts par jaunu Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu plānu, ko drīzumā paredzēts pieņemt, un par iespējamu jaunu mehānismu tirzniecības un ieguldījumu veicināšanai šajā reģionā. Vai komisija varētu sniegt sīkāku informāciju par šādu mehānismu praktiskajiem aspektiem un ietekmi? Trešais jautājums. Vai komisija varētu komentēt stāvokli saistībā ar Agadīras nolīgumu, ES dēvumu šajā nolīguma atjaunošanā un vispārīgāk Barcelonas procesu vidusjūras savienības dienvidu, dienvidu dimensiju? Ceturtkārt, vai komisija varētu norādīt, kā tā ir izmantojusi Manchestras Universitātes sagatavotā ilgspējīgas ietekmes novērtējuma ieteikums, lai sarunās ņemtu vērā sociālo kohēziju un ilgspējīgu attīstību, kā ieteikt šajā pētījumā? Piektkārt, vai komisija varētu paskaidrot parlamentam, kas notika atkārtotajās sarunās par Sīrijas asociācijas nolīgumu? kura darbība 2004. gadā tika apturēta. Sestkārt, vai komisija varētu komentēt sarunas ar Lībiju un to mērķus? Septītkārt, vairākas vidusjūras reģionu valstis ir paudušas interesi padziļināt un paplašināt tirzniecības nolīgumu ar ES. Vai komisija varētu informēt parlamentu par šiem jaunās paudzes asociācijas nolīgumiem un informēt parlamentu par to, vai komisija, paturot prātā Eiropas parlamentam ar Lisabonas līgumu piešķirtās jaunās pilnvaras tirzniecības jomā, varētu sarunās par šiem jaunajiem nolīgumiem ņemt vērā iepriekšēju Eiropas parlamentu rezolūciju. Lūk, šādi ir mūsu jautājumi, komisāra kungs. Ņemot vērā Barcelonas procesu, mēs uzskatām, ka šie jautājumi ir ļoti aktuāli. Paldies par uzmanību. Paldies, Morēras kunga. Lielas paldies, Morēras kungs. Un tagad došu vārdu komisāram Tajānī kungam. Lūdzu, paldies priekšādātāji. Turpin tā jārīkungs. Paldies, Moreiz kungam. Atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Aštons kundzes vārdā. Jūs runājāt par brīvās tirniecības zonām un brīvās tirniecības nolīgumiem, kas bija jāizteno līdz 2010. gadam. Tas bija pilnīgi reāls mērķis toreiz, kad tika šis lēmums pieņemts. Un līdz nākamā gada beigām pilnīgi noteikti būsim guvuši būtisks panākums ceļā uz šī mērķa sasniegšanu. Lai gan, protams, joprojām būs vēl ļoti daudz darāmā lai pilnībā konsolidētu ekonomisko potenciālu šajā reģionā. Esam jau guvuši panākums, ir ja tīpaši ziemeļu dienvidu dimensijā. Eiropas Savienība ir noslēgusi līgumus ar daudziem vidusjūras partneriem, izņemot Sīriju. Ir noslēgta asociācijas nolīgumi, kur iekļaut arī brīvās tirniecības klauzulas attiecībā uz zināmām precēm. Turpinās daudz citas divpusējas sarunas, lai tālāk veicinātu tirzniecību arī lauksaimniecības preču jomā, pakalpojumu preču jomā, eh, attiecībā uz uzņēmumu dibināšanas iespējām un lai rastu saistošu risinājumu strīdu risināšanai. Atsevišķos gadījumos sarunas ir arī noslēgušās vai tiks noslēgsies līdz 2010. gadam. Tālāk sarunas ar vidusjūras reģionu partneriem un e- Eiropas parlamenta lomu. Vienmēr var teikt, ka šis ziemeļdienvidu dimensija vienmēr ņēmus vērā uh, parlamenta viedokli. Tirniecības ministri tikās martā, viņi nonāca pie vienošanās par šo ceļu kārti attiecībā uz Eiromed reģionu laikam līdz 2010. gadam, un šai ceļu kartē noteikts mērķis pamai, pagaidām pamazām mainīt Eiromed nolīgumu uz globālu brīvās tirniecības nolīgumu. Vēl viens jautājums par to, kas notiek ar asociācijas nolīgumiem tādā gadījumā un tiem, kas jau, nolīgumiem, kas jau noslēgt. Lai risinātu šos jautājumus, lai veicinātu tirzniecību, ir jārūpēs par to, lai tehniskās barjeras tiek novērstas. Jādomā arī par valsts pasūtījumu, par konkurenci, par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un par to, ka jānodrošina ilgspējīga attīstība. Divpusējās attiecības tiks piemērotas šādai daudzpusējai situācijai. Maroka varbūt būs pirmā vidusjūras valsts, ar kuru sāksim sarunas nākamgad. Protams, Lisabonas līgumam stājoties spēkā, jums parlamentam būs pastiprināta loma tirniecības jautājumu risināšanā. Komisija gaida ļoti ciešu sadarbību ar jums pie šiem jautājumiem. Eiromet brīvās tirniecības zona e, ir skar arī dienvidu dienvidu dimensiju, jeb saikni. Par to, ka šīm valstīm pašām savā starpā jāizvento brīvās tirniecības zoma, zona. Jāsaka, ši, šim projektam arī cits valsts var pievienoties. Piemēram, Turcija var uh, līdzdarboties ar saviem citiem vidusjūras partneriem, ir slēgt, noslēgt jau nolīgumu un daudz citu nolīgumu šobrīd ir sarunu stadijā. Būtu pārāk kaut kur runāt par vispārēju novērtējumu attiecībā uz Agadirs nolīgumu. Jāsaka, mēs esam panākuši tomēr vairāk nekā cerējām sākotnēji. Un tomēr tā kā pastāv citas ne, ne, ar tirdzniecību nesaistītas barjeras, jo, piemēram, trūkst reģionālo tirgu, eh, pievilcību, kas piesaistītu investors, tad viss tomēr mums nav izdevies sasniegt. Uzņēmumi tomēr, diemžēl, neapzinās to, cik liels iespējas viņiem atver šis projekts. Ceļu karta, kas izveidota Eirome, kas tiks izveidota Eiromet pēc 2010. gadam risinās šīs problēmas. Ceļu karte laikam pēc 2010. gada ietver arī konkrēts īstermiņa priekšlikums. Viens no tiem ir, piemēram, Eiroma tirzniecības atvieglošanas mehānisms, kas paredzēts investīciju uzlabošanai. Šis mehānisms piedāvās brīvu informāciju, kas būs atjaunināta, svēg viegli pieejama investoriem. Tur būs informācija par investīciju nosacījumiem, klimatu konkrētajās valstīs, Eiromed reģionā. Un mērķis ir panākt to, ka uzņēmumi, tīpaši MBU, sāktu darboties Eiro un Eiromed teritorijā un reģionā. Kas attiecas uz ilgtspējību? Un šīs ietekmes novērtējumi tieši tāpat kā citās brīvās tirniecības zānu gadījumos komisija ir īstenojusi ietekmes novērtējumu attiecībā uz ilgtspējību. Tas tika pabeigts 2007. gada decembrī un tas tiek izmantots šī brīža sarunās ar reģionu valstīm, kas attiecas uz tirzniecības jautājumiem. Stabilitātes pakts uzsver, ka nepieciešami ilgi pārējais periodi, tieši tā kā tas noteikts asociācijas nolīgumos, lai varētu novērst jebkādu veidu rūpniecīgos tarifus, kas pastāv starp valstīm šajā reģionā. Šie pārējais periodi, piemēram, ļoti lielā mērā attiecas uz lauksaimniecības produktiem un turpinās sarunas šobrīd ar daudzām valstīm. Šobrīd turpinās sarunas arī pie pakalpojumu jomas. Turklāt daudzās no šīm valstīm komisija šobrīd atbalsta fiskālo reformu programmas, kas ļauj tālāk samazināt negatīvo ietekmi, ko varētu radīt tarifu atcelšana. Kas attiecas asociācijas nolīgumā ar Sīriju, ko jūs pieminējāt, 2008. gadā komisija uzsāka pārskatīšanas procedūru attiecībā uz šo nolīgumu, lai pārliecinātos, vai pirms šī nolīguma noslēgšanas būs nepieciešams veikt dažādu veidu tehniskus pielāgojumus. Mums bija sarunu rauns, Un tur mēs vienojāmies ar sīriešu pārstāvjiem, ka ir nepieciešams pārmaiņas, izmaiņas, ņemot vērā īpaši Rumānijas un Bulgārijas iestāšanos. Tas attiecās uz tarifu maiņu un Sīrijas attieksmi pēc 2004. gada saruna apturēšanas. Saruna rauds noslēdzās 2008. gada decembrī. Pagājuši gadu mēs teicām, ka Eiropas Savienība ir gatava nolīgumu parakstīt. Sīrija tomēr no savas puses uh, līguma noslēgšanu atlika, jo vēlējās izvērtēt ekonomikas ietekmi, kas attiecas uz sarunām ar Lībiju 2008. gada novembrī Briselē. Tika uzsāktas sarunas par pamatnolīgumu. Tā pamatā ir ambiciozs brīvās tirzniecības nolīgums, kas ļautu no, nodrošināt attiecīgi regulējumu arī tiesiskajā jomā. Sarunas ar Lībiju turpināsies. Tā, tas bija pēdējais E, gabaliņš šai kopējā mozaīkā, jo brīvās tirniecības nolīguma tad būs noslēgta ar visām vidas jūras valstīm, lai gan Lībija nav daļa no Eiropas Savienības kaimiņattiecības politikas mērķvalstīm. Ar šī nolīguma noslēgšanu Eiropas eksportētāji varēs rast jaunas iespējas eksportēt savus preces uz Lībiju un būs labāks tiesību aktu regulējums šai valstī, kas atbalstīs viņus. Tas attiecas arī uz naftas un dabasgāzes tirgu. Protams, e, sarunas Tripolē vēl ir tikai pašos sākumos, tāpēc laika gaitā varēsim sniegt jums vairāk informācijas par to, kad šis nolīgums varētu tikt noslēgts. Tālāk. Komisija īpašu uzmanību pievērš sadarbības uzlabošanai attiecībā ar Lībiju un ietekmes novērtējums par ilgspējību tiek īstenots šobrīd. Paldies, Tajānī kungam, saka priekšādātājs. Paldies, Tajānī kungs, jums, un tagad pāriesim tālāk pie runātāja saraksta politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas vārdā papastām, kas kungs lūdz. Paldies, priekšādātāji. Mēs atbalstām attiecības ar vidusjūru un reģionu valstīm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi gan politiskā ziņā, gan kultūras ziņā, gan solidaritātes vārdā. Tas ir arī drošības interesēs attiecībā uz visu reģionu. Mēs lūdzām ministriem pārliecināties, ka Eiromed ceļu karte tiek izstrādāta arī attiecībā uz brīvās tirniecības zonu šajā reģionā. Ir vajadzīgas divputējas attiecības, bet tam līdzi jānāk reģionālai pieejai. Tajā pašā laikā papildu šai dien, ziemeļu dienvidu asī, kas attiec uz tautsemniecības attīstību, ļoti svarīgs arī dienvidu dienvidu tīkls. Morēras kungs jau runāja par to, un to pieminējāt arī jūs, komisāra kungs. Es domāju, ka īpaši nepieciešams ir iestrādāt šai ceļu kartē sociālos un vides jautājumus. tajā brīdī, kad vērsim vaļā tirgus. Tajā pašā laikā domāju, ka mums jārisina arī tās nopietnās problēmas, kas saistīts ar lauksaimniecības preču tirgiem Eiropas Savienībā. Es atbalstu Barcelonas procesa stiprināšanu un Eiromed reģiona stiprināšanu, vienlaicīgi pievēršoties tādiem strateģiskiem uh, sektoriem, kā piemēram darbam ar MVU, un atjaunīgajām enerģijām. Īpaši gribētu uzsvērt to, cik svarīgi izveidot atbilstīgus kuģniecības maršrutus. Mēs esam jau novērojuši, cik ļoti nozīmīgs tas, šis jautājums bija pagājušā vasarā kad austrumu vid, reģ, vidusjūras reģionā sastapāmies ar problemātiskiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Arifa kungam. Priekšstādātāja kungs komisāri, dargie kolēģi! Es pateicos Moreira kungam par viņa runu. Iepriekšējā decembrī mēs sanācām kopā, lai apspriestu iespējas sadarboties eh, brīvās tirzniecības eh, nolīguma ietvaros. Skaidrs, ka ka e, šādu tīklu izveida bija ļoti vēlama, bet šis te mēķis izveidot tos līdz 2010. gadam tiešām bija nereāls. Par to nevienam nebija šaubas. Šis e, Euromed process bija, paredz, bija e, sastāvī no trījiem pīlāriem - ekonomikas, sociālā un kultūras. Tas, protams, bija skaists skats, bet Eh, bet nu, tad bija arī paredzēts, ka tas uh, veicinātu arī mieru, bet, kā jūs saprotat, es tam neticēju jau toreiz. Vidusjūras eh, reģiona valstu plānam vajadzēja novērst to stagnāciju, kas pat laban valda vidusjūras reģionā. Es piedaru tiem, kas eh, dedzīgi iestājas par Barcelonas procesu. Un eh, jāņem vērā, ka eh, šis process nav saistīts tikai ar tirzniecību vai ekonomiku. Tirzniecība tirzniecības dēļ, nē, tas nav tas, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies, lai reģions tiktu iekļauts plašākā politikas skatījumā un lai tiktu veicināts arī kultūras saiknes. Tāpēc es jums, ai, es jūs aicinu būt kolektīvi ambicioziem un mazliet atkāpties no šī līdz šim izvirzītā mērķa tirzniecības attīstība kā vienīgā prioritāte un eh, jāņem vērā ir eh, darba apsvērumi un arī cilvēku tiesību apsvērumi, un eh, šiem jautājumiem ir jākļūst par mūsu prioritāti. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk kāda grupas vārdā došu vārdu Rinaldī kungam. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsādātāji, gudātāji kolēģi, komisāra kungs. gribēju citēt jums gabaliņu no 1001 nakts pasakām, lai gan tur, protams, runāts par arābu pasauli un par pasaku pasauli. Tur bija teikts, ja kāds ir gudrs un izglītots un godīgs, tad neviens viņu nevar apturēt. Neviens nevar apturēt ūdeni. Ūdens savukārt, eh, kas plūst, ir labs, ūdens, kas neplūst, ir stagnēs. Tas attiec arī uz mums, uz mūsu tradicijām. Mums ir beidzot jāizkustās no šīs inerces, no šīs stagnācijas, kur esam iesūnojuši, un jāvērz uz priekšvidus jūsu reģiona attīstības procesa. Ir pienācis laiks rīkoties. Šodien 50% no Eiromed reģiona iedzīvotājiem ir jānāk par 18 gadiem, un pēc pāris gadiem būs brīvās tirniecības zona, mums nav daudz laika, viņi būs tajā brīdī šie patērētāji, mums ir jā, jāslēdz šie brīvās tirniecības nolīgumi ar reģionu valstīm. Mums kā liberālajiem demokrātiem ir vēlme nodrošināt tādu zonu, kurā nebūtu centralizācijas, kurā nebūtu pārlieku regulējumi, lai tā būtu liberāla un brīva zona. Un lai mēs atņemtu vāru oligarhiem šajās valstīs. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Rinaldī kungam tālāk. Zaļo grupas vārdiem Žadaukungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Pēc 15 eh, gadu diskusijām par Barcelonas procesu mums ir zināmas šaubas par to, vai brīvās tirdzniecības zonas eh, nolīgumi Euromed gadījumā būtu pareizais risinājums. Katrā ziņā ietekmes izvērtējums ir, ir norādījis, ka sekas varētu būt ļoti negatīvas, vai tās būtu vides eh, aspektā vai arī attiecībā uz reģionālo integrāciju. Un tāpēc priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, mēs uzskatām, ka 2010. gada ceļa karte, ko ir izveidojusi komisija, ir uzskatāma par tādu divējādu, jo no vienas puses ir tā tirzniecība, ko mēs varētu atbalstīt, bet no otras puses ir zināmi negatīvi aspekti. Ir daudz jautājumu par sociālo un vīdes ietekmi un par reģionālo uh, ietekmu šo reģionālu Un līdz ar to ir šie tirzniecības nolīgumu mērķi jāpārskata. Galvenokārt tāpēc, ka pārskatot šos nolīgumus, mēs varētu atkal iekļaut šos tirzniecības mērķus Barcelonas procesā. Liels paldies! Saka. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Vilijas Maiers, vienu minūtu gogrupas vārdā. Paldies! Es nedomāju, ka varam atsevišķi nodalīt sociālo imigrāciju no finanšu jautājumiem. Un nevaram to dalīt arī no politiskās puses. Mūsu grupa bija pret Eiropas Savienības lēmumu par status piešķiršanu Izrēlai un Maro Marokai. Tas ir ļoti grūtas, eh, tie, tas ir ļoti sarežģīts reģions un jāsaka ļoti starptautiski ļoti īpatnēja situācija Eiropas Savienībai. Vajadzēja daudz vairāk uzstāt uz savām vērtībām, daudz vairāk vajadzēja runāt par kopīgu brīvības telpu un drošības telpu. Lāns ar rautē, piemēram, tika īstenots bada streiks Tāpēc, ka no netiek ielaist viņu radinieki no Marokas, piemēram. Mēs redzam, ka arī šajā jomā ir milzīga stagnācija, ris, jautājumi netiek risināti. Mēs šeit nevaram runāt tikai par tirzniecību, nē, mums jārunā par cilvēktiesībām daudz vairāk kā par tirzniecību. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies. Tālāk došu vārdu Lordam Dārtmutam uz divām ar pus minūtēm. Viņš pārstāv Eiropas federālo un demokrātu grupu. Priekšsādātāja kungs. Lielbritānijas uh, Independent partija ir pret šiem Eirobedu nolīgumiem, tāpēc, ka tie piedāvās atvieglot tirniecības noteikumus un pat subsīdijas valstīm, kas nav dalība valsts. Un tas tā visa rezultātā būs pilnīgi tieši eh, tiešas izmaksas Britu nodokļu maksātājiem. Tajā brīdī, kad komisijas pārstāvi runāja par Eiromedu starptautiskajā tirniecības komitejā, kuras dalībnieks esmu tad pārstāvis teica, un te es citēju, nav ne mazāko šaubu par to, ka tiks īstenotas visas Eiropas Savienības regulas. Viņš tālāk teica, ka Eiropas Savienības regulu piemērojums notiks saprātīgi un selektīvā veidā. Savukārt mēs er, Lielbritānijā samierinamies un no tā cieši mūsu tautsaimniecība, ar visām Eiropas Savienības regulām, kas tiek piedāvātas bez selektīva veida. Tas viss tiek mums piemērots tā, nesaprātīgā veidā un pilnīgi visaptveroši. Mums netiek ļauts, piemēram, pat izmantot tādas spudzītas, kā mēs vēlētos iz izmantot. Uh, Bet tas jau nav tikai par spuldzītēm. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās mums Lielbritānijā mums būs pilnā mērā jāpakļaujas trīs draudziņu lēmumiem. Komisijas priekšsādātājiem, jaunieceltajiem Eiropadomas priekšsādātājiem kas eh, man šķiet ir jau vecvecstāvu vecumā, un visbeidzot mums būs jāpasļaus arī augstie pārstāvēji, eh, Katrīnai Aštonai, kas ir, ja, kas 30 gados bija ierēdne, kurai maksāja vadošā partija. Tie tie cilvēki, ar kuriem nu, mums ir jāsadarbojas. Eiropas Savienībai nevajadzētu ar šiem trim draudzīņiem samierināties. Tas ir jautājums arī par cilvēktiesībām. Šai gadījumā man jāuzdod jautājums, kas tad gal galā šeit norisinās Sīrija un Lībija? Tās taču ir valstis, kam piedāvāts tagad tirzniecības atvieglot noteikumu, kam tiek piedāvāts subsīdijas no mūsu kabatas. Bet kur tad ir šīs drošības klauzulas attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu? Nesmu dzirdējis nevienu vārdu par to, ka šāda noteikuma tiktu uzstādīta šīm valstīm. Abām šīm valstīm ir ļoti slikta pagātne, ļoti slikts eh, vēstur šai ziņā. Es biju patsmetnieks 60. gados, un jāsaka, Atceroties savu pieredzi, man liekas, tie, kas gatavoja rezolūciju, man liekas, šeit ir sapīpējušies marihānu. Viņi tiešām nestās realitātei acīs. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Lordam Dārtmatam tālāk. Monsignoras kungs, viņš gan šobrīd nav telpā, zālē, tāpēc nākamais ja runātājs būs Laitfrīda kungs, viena minūte. Paldies priekšādātāji. Brīvā tirdzniecība tas var būt kaut kas lielisks ja tas netiek īstenots kā pašmērķis. Tad nerunājam tikai par brīvās tirdzniecības zonas izveidi. Mums jāpārliecinās, ka nodrošinam ilgspējīgi ietekmas šo reģionu, ka attīstība var tikt veicināta un ka stipram arī drošības apstākļus, turklāt arī labklājību visiem. Un manuprāt, tas ir daudz svarīgāk nekā nodrošināt eh, liberalizāciju kas beigu beigās nāks par labu tikai dažiem no visas sabiedrības. Ja mēs vēlamies eh, padarīt tirdzniecību brīvāku, tad visi šie centieni gan Eiropā, gan arī tās kaimiņu valstīs ir jā, jāīsteno tā, ka mēs cīnāmies arī par cilvēku tiesībām, par eh, jauniešu tiesībām, par sieviešu tiesībām, lai viņiem ir daudz vairāk iespēju uz labklājību. Ja tāds ir tas mērķis, tad ļoti labi, tad mēs ejam pareizajā virzienā. Mēs nevaram runāt tikai par liberalizāciju. Ja savukārt gribam panākt liberalizāciju, tāpēc, ka vēlamies kaut ko liberalizēt, tad tas jāsaka ir solis nepareizajā virzienā. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad Bonsignoris kungs ir atgriezies zālē, mani tā informē. Bet ne, viņš nav atgriezies, ne viņa runas laiku izmanto Zikierskī kungs. Galvenais mērķis Eiromed nolīgumiem ir uzsākt ciešāk tirzniecības sadarbību ar vidusjūru reģionu valstīm. Un turklāt stimulēt šai šī reģiona tautsēmniecību. Eiropas Savienība Eiropas Savienībai ir jāpalīdz arābu pasaulē, tā lai varētu šis reģions stabilizēties laika gaitā. Mums jāpātrina procesi, kas tika uzsākti Barcelonā savu laiku. Jāņem vērā, protams, arī demokrātijas aspekti, tiesiskuma aspekti, cilvēktiesības. Tas jāskata kontekstā ar sabiedrības izaugsmu un attīstību nenoliedzami svarīgs jautājums, ja arī nepieciešamība stiprināt kultūru dialogus. Domāju, ka tirdzniecības attiecība liberalizācija attiecībā uz lauksaimniecības produktiem vidusjūras reģiona valstī varētu stiprināt tirdzniecību. Tā gadījumā, ja Eiropas Savienība vairāk pievēršas eksportiem attiecībā uz graudaugiem, gaļu un piena produktiem, tāpat arī attiecībā uz dārziņiem un augļiem. Vidus jūras partnerībai nepieciešams daudz darba un arī daudz kompromiss visām valstīm, kas tajā līdzdarbojas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad sākam brīvā mikrofona procedūru. Sīn Kelly ur. Vārds Sīn Kelly uram. Liels paldies! Pirms dažām nedēļām es biju Kanādas delegācijas sanāksmē, tur mēs apspriedam privās tirniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību. Mēs arī uh, apspriedām nolīgumu ar uh, Dienvidu Koreju. Šodien mēs uh, apspriežam tam Eiromedu. Vai komisija varētu atbildēt, cik šī brī, šāda brīvās uh, tirdzniecības nolīguma vispār tiek pat labam apspriesti? Un kur ir tās iespējas uzņēmējiem uh, iz, izveidot jaunas darbvietas no ekonomiskā viedokļa. Un visbeidzot, es negluži piekrītu Dārtmūtas grāfa sacītajām. Tomēr varbūt jūs varētu atbildēt ar uz viņu jautājumiem. Lielas paldies, jaukas debatas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais. Runātājs ir Dotsas Kons. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Šīs debats ir par brīvās tirzniecības nolīgumiem. Un es šeit stāvu kā Eiropiete, kas tic tautu sadarbībai, taču es neticu Uh, feder, federalizēšanai. Apvienotāji karalistei samazināsies iespēja kontrolēt tirzniecību tā, kā mēs to vēlētos. Otkārt, demokrātijas samaz, samazināšanās apvienotāja karalistē un vispār Eiropas Savienībā ir acīm redzama, kad mēs pagājuši nedēļu piedzīvojām to, ka tika ievēlēts e, augstais pārstāvis, jau augstā pārstāvis šai gadienā, bez mūsu piekrišanas, un viņi pārstāvēs mūsu viedokli. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Nākošais runātājs ir Ferēro kungs. Priekšstādātāja kungs runājot par brīvās tirzniecības nolīgumiem vidusjūras reģionā, mums ir uh, pārdomas vispirms par uh, vispārreiz pārdomas par šo dienvidu un ziemeļu tīklu un arī par to, ka valstis, uh, attīst, attīstības valsts vēlas noslēgt šāds nolīgums, tā skaitā arī AKK valstis. Runājot par šo e, sadarbības ar bagātajām, nabadzīgām valstīm, jāņem vērā, ka mums e, jāpiedomā arī par sociālajiem jautājumiem, par rūpniecības e, jautājumu ris dažādiem risinājumiem, jāņem vērā, ka Pat labam ekonomiski sociālā situācija ļoti smaga. Un šai ziņā arī tas iespaido nodrošinājumu ar pārtiku. Es gribētu atgādināt to situāciju, kas ir Palestīnā un eh, Āfrikas reģionā dienvidos no, no Sahāras. Paldies, saka priekšsēdētājs kérem őket, hogy az egy percet szigorúan tartsák be. Saskaņā ar noteikumiem mums ir iespēja vēlreiz dot vārdu tie, kādiem, kas jau ir izteikušies, bet lūdzu tikai vienu minūtu, Arif kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Man ir viens jautājums komisāram. Mēs apzināmies par to, ka brīvās tirzniecības nolīgumam jākoncentrējas nevis uz tirzniecību vien, bet arī uz citiem jautājumiem. Un man rodas šāds jautājums, cik lielā mērā šis process eh, novedīs pie tā, ka būs vairāk demokrātijas, vairāk cilvēka tiesību ievērošanas un godīgas eh, bagātības eh, sadalīšanas iespējas. Un kāds jūs skatījumā, cik daudz laika tam būs vajadzīgs? Paldies, Arif kungs! Es gribēju palīdz, eh, pateikt pāris vārdus tikai eh, par Lisabons līgumu. Līdz ar to, eh, līdz ar Lisabons līgumu pieņemšanu parlaments būs atbildīgāks par vairākām jomām. Lībija un Sīrija, tie, tie ir jautājumi, par kuriem mēs šeit jau runājām, tad te ir runa par cilvēktiesībām. Es vēlos, lai mēs turpinātu šīs sarunas ar Sīriju un Lībiju, bet rodas jautājumi, vai Eiropas Savienība arī kaut ko dara cilvēktiesību ievērošanas jomā šajās valstīs. Un te arī ir jautājums par Izrēlu un Palestīnu. Šodien mums jāņem arī vērā tas, ka Izraela neļauj uh, preču tirzniecību uz, uh, uz uh, Palestīnu. Paldies, priekšstādātājs! Un līdz ar to brīvais mikrofons ir beidzies, un tagad vārds eh, atkal komisāram Tajānīkungam. Paldies priekšsēdētāji, un paldies arī deputātiem. Pirms es gribētu sacīt, ka Aštons kundze nav šeit Nevis tāpēc, ka viņa ir aizņemta ar jaunu amatu, kur viņa ņems no 1. decembra, bet tāpēc, ka viņai bija citi, eh, citi uzdevumi, kas bija eh, jāveic eh, savu pašreizējā amatu ietvaros. Es mēģināšu jums sniegt pēc iespējas vairāk atbilžu. Tomēr atbildes, kuras es jums nevaru sniegt, tiks sniegtas visiem deputātiem rakstos. Jo es jūs jautājumus tad nodošu Aštonis, eh, komisārai Aštonai un viņas eh, dienestiem. Es gribētu uzsvērt, ka tad, kad ir runa par komisijas centieniem cilvēku tiesību jomā, tas vienmēr tika uzskatīts par prioritāti jebkurā mūsu darbības jomā. Un jo īpaši ņemot vērā manu jomu, transportu jomu, tad, kad vien mēs darbojāmies tajā a, jomā Āfrikā, mēs vienmēr arī centāmies panākt, lai tiktu ievēroti noteikumi un cilvēktiesības. Tā ir komisijas politiskā projekta apņemšanās. Un te, protam, arī, protams, arī ir sadarbības klauzulas brīvās uh, tirzniecības nolīgumos. Un es gribu jums visiem skaidri paust savu nozī, viedokli, ka mēs nekad nevērtējam pārāk zēmu cilvēku tiesību ievērošanu. Un šī apņemšanās mums ir ar vienu jāatgādina tām valstīm, ar kurām mums norisinās sarunas. Un, protams, te ir runa arī par monitoringu. Un eh, te ir arī runa par tām valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Un līdzīgus kritērijus mēs izvirzām arī tām. Un runājot par asociācijas nolīgumiem, um, tas uh, tie tie ir saistīti ar politisko, sociālo, ekonomisko dialogu daudzās nozarēs. Un eh, maksimums būs 12 gadu periods, lai izveidot brīvās tirzniecības reģionu. Un tas attieksies uz daudzajām nozerēm. Piemēram, eh, tas attieksies uz tirzniecību, eh, kas netiek izskatīts citos brīvos, brīvās tirzniecības nolīgumos Euromed reģionā, tas uh, uz pārtiku, uz sanitārajiem pakalpojumiem un eh, precēm, un arī par tirzniecības strīdu risināšanu. Runājot par Lībiju, es gribētu sacīt, ka pēc eh, tam, ka Lībijai bija sarežģīts attiecības ar starptautisko sabiedrību, šī valsts ir spērus nozīmīgus soļus partneru meklēšanā. Es kā transporta komisārs esmu apmeklējis Lībiju, un es eh, ievēroju, ka šajā valstī ir liela vēlme novērst šķēršļus, ko šī valsts bija izveidojusi iepriekš, un eh, šī eh, valsts arī pieņem uh, preču tirzniecības un pakalpojumu apmaiņas eh, nolīgumu noteikumus. Un arī ir gatava pieņemt eh, daudzās nozarēs kopienas eh, tiesību aktus. Bet es atkārtoju, ka komisija rūpīgi novēros to, kas notiek šajās valstīs. Es ceru, ka es esmu atbildējis uz jautājumiem, cik, uz cik vien es varēju atbildēt. Taču eh, runājot par to, cik tieši brīvās tirzniecības nolīgumi tagad tiek apspriest komisijā, es lūkšu, lai komisārs Aštonis uh, eh, dienesti uh, sniedz jums atbildi rakstos. Paldies! Paldies, Tajanikungs! Mums ir um, piektas, piecas rezolū, pieci rezolūcija projekti, par kurām tiks balsots rīt. Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma. Mutisks jautājums par kopienas dzelzceļu sistēmas drošību un savstarpējo izmantojamību. Es došu vārdu Simpson kungam. Paldies priekšstādā.